klausa parlamenta lūgums. Mums ir jāiesaistās intensīvās diskusijās, un es domāju, pienācis īstais brīdis to darīt. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Godātie kolēģi, esmu saņēmis no Leģīdi Maģistrī arī eh, lūgumu aizsargāt viņu imunitāti tas atbilst eh, sestā punkta, trešam apakšpunktam mūsu reglamentā un nodosim šo lūgumu tālāk attiecīgai komitejai. Tāpat paziņams no padomas par pirmo lasījumu attiecībā uz ziņojumu par informācijas nodošanu satiksmes negadījumos. Tātad ir saņemta padomas nostāja eh, tagad iestājas trīs mēnešu periods, kur laikā parlamentam jānonāk pie savas nostājas, tātad šis laiks sāks eh, tecēt rīt 25. martā. Protokolā, šīs sēdes protokolā attiecīgā informācija tiks arī iekļauta. Un, ja nebūs nekāda iebilduma, tad tas viss tiks arī attiecīgi arī apstiprināts. Un tiks attiecīgi nosūtīta informācija attiecīgajām iestādēm. Līdz ar to šī sanāksme pasludināta par slēgtu un visiem labu pēcpusdienu.